Yes, tad eh, sāksim sēdi. Ja nevienam nav iebildumu, tad eh, mēs varam apstiprināt darba kārtību. Un eh, tagad vairāki paziņojumi. Mums ir pieejams pilns valodu režīms, izņemot maltiešu, horvātu un slovēņu valodu Otrkārt, ir nepieciešama formāla autorizācija publiskajām uzklausīšanām, kuras esam paredzējuši 2015. gadā, un mēs to esam nosūtījuši saskaņā ar Emplu koordinatoru sanāksmes protokolu, un mēs esam paredzējuši Eiropas Savienības 2020 stratēģijas pārskatīšanu un Eiropas izglītības sistēmas attīstība cīņai pret jauniešu bezdarbu. Iespējams, ka tas būs eh, organizēts kopā ar kultu komiteju. Un eh, tie ir lēmumi, kurus mēs pieņēmām koordinatoru sēdē. Treškārt, mums ir paredzēta publiskā uzklausīšana par tētip nodarbinātības un sociālajiem aspektiem, un tā ir paredzēta 14. gada 2. decembrī. Kopā ar Inta komiteju mēs organizēsim uzklausīšanu par patreizējo status quo un Ignacija Garcia Bersero, kas ir Eiropas Savienības galvenais sarunvedējs, arī piedalīsies šajā uzklausīšanā. Tātad, kolēģi, lūdzu atzīmējiet 2. decembris un visi datumi, kurus mēs iepriekš tā kā diskutējām un izvērtējām, vairāk nav aktuāli. 2. decembris, 4. punkts. Vakar Eiropas kopiena tiesa pieņēma lēmumu par, par Un eh, mēs esam pieņēmuši lēmumu nodrošināt eh, un pēc eh, parlamenta argumentu uzklausīšanas komisija saskaņā ar tiesas lēmumu nav pārsniegusi savas pilnvaras. Tā tad parlamenta prasība tika noraidīta. Un pēdējais rītā, 17. oktobrī, mēs svinām Startautisko nabadzības apkarošanas dienu. Tā ir tikai informācija. Un šā gada tēma ir neatstāsim nevienu nelaimē, palīdzēsim kopīgi. Un, protams, mērķus, kuri bija ierakstīti Eiropa 2020 stratēģijā, mēs izpildījuši nesam, nesam izpildījuši tieši nabadzības apkarošanas sadaļu. Patiesībā nabadzīgo skaits pieaug, mērķis mēs sasnieguši nesam. Vēlējos tikai pateikt, ka rīt gan dalību valstīs, gan arī citos līmeņos notiks ļoti daudz pasākumu. Labi, tas e, būtu viss par paziņojumiem. Un tagad e, pārējām pie ceturtā darba kārtības punkta. Un pēdējais e, priekšsēdētājs paziņojums ir saistīts ar divu emplu deputātu nozīmēšanu darbībai stāv panelī. Mūsu komitejai ir iespēja nozīmēt divus deputātus to panelī uz divu ar pus gadu mandātu. Un to paneļa izveidas sanāksme ir paredzēta 22. oktobrī divos. koordinatori ir lēmuši, ka divas lielākās politiskās grupas izvirzīs deputātus. EPP ir ierosinājusi Jazluvieckas kundzi un S&D grupa Pirinska kungu. Vēl bez tam ECR grupa ir uh, Eh, ierosinājusi Intērs kundze, kur vēlas izteikties. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es, eh, protams, nevēlos pieprasīt, lai mēs balsojam par šo jautājumu. Es tikai vēlējos pateikt sekojošo. Ir eh, sto panelī paredzēts darboties 15 deputātiem. Un ja parlaments nozīmē šos deputātus, tad parasti ir tā, ka mēs izmantot dehonta metodu. Tātad būtu 4 EPP, 4 SD un pa vienam no pārējām politiskajām grupām. Bet eh, tā kā ir divi no katras komitejas, tad eh, visās komitejās būs tikai viens no SD un viens no EPP, līdz ar to pārējām grupām vispār nebūs pieejams. Es tikai vēlējos izteikt eh, prasību, ka pēc tam, kad būs beigušies šie divi ar pus gadi, mēs tomēr pielietotu citu metodi, saskaņā ar kuru tiktu izvirzīta kandidāta. Prieksēdētāji, paldies par jūs teikto. Un tomēr koordinatoru lēmums bija tāds, kādu jau šeit pieminēju. Un tas ir izvirzīt deputāts no divām lielākajām grupām. Tad apstiprināsim Prinskungu un Iežļuvieckas kundze. Viens ir pret. Labi, tad esam vienojušies. Četri ir pret. Nākamais. Um, darba kārtības um, protokola apstiprināšanu, un tagad um, esam Eiropa 2020 stratēģijas eh, sociālajiem un nodarbinātības momentiem. Un tagad G. Lambert, Lamberts kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Pol mana politiskā grupa ir iesniegusi veselu virkni grozījumu. Un eh, mēs tiešām uzskatām, ka ir tādi grozījumi, kur attiecās tieši uz mutisko grozījumu kā tādu. Par to noteikti vēl diskutēsim. dokumenti, kurus esam iesnieguši par rezolūciju. Ir um, tādi, kur runā par uh, Eiropu 2020 sociālo nodarbinātības dimen dimensiju tādā kopīgā kontekstā, jo bieži vien parādās viedoklis, ka šai stratēģijai ir jābūt visietvarošai. Tāpēc eh, mums vismaz vajadzētu atzīt un to arī ierakstīt, ka ir arī citi momenti, kas ietekmē nodarbinātību un sociālo sfēru. Mūsu politiskā grupa uzskata, ka uz šo stratēģiju vajadzētu raudzīties ne tikai no nabadzības viedokļa, bet gan arī iekļaut tajā pieaugošās atšķirības starp sociālajām klasēm. Tam noteikti būtu jābūt ierakstītam stratēģijām. Redzu, ka ir arī citi grozījumi, Tāpēc, eh, manuprāt, eh, mēs iesniegsim vairākus kompromisus. Dzimuma, jā, dzimuma vienlīdzības jautājums ir cits moments, kas noteikti parādīsies grozījumos un paraugoties uz eh, statistiku, tad mēs pat netuvojamies stratēģijas mērķu izpildē, bet ļoti svarīgi ir balstīties tieši uz uh, statistiku. Un uh, ir ļoti daudzi, kur uzskata, ka dalību valstu izvēlētie kritēriji noved pie tā, ka mēs nevaram nodrošināt adekvātu salīdzināšanu. Un visbeidzot, konsultācija process, kuri tad piedalījās šās stratēģijas izpil, izstrādāšanā, uh, un sadarbība ar sociālajiem partneriem, kā arī ar biznesa partneriem ir ārkārtīgi svarīga un, protams, arotbiedrība iesaiste. Tomēr um, pilsoniskajai sabiedrībai vēl netiek ierādīta pienācīga loma un uh, mums noteikti vajadzētu iekļaut arī parlamentu lomas nozīmīgumu, bet uh, to jau ir paredzējusi arī citas politiskās grupas. Uh, Mēģināsim rast kompromisu, lai vismaz mēs visi būtu viensprāts, kā parlaments tiktu uzskatīts par nozīmīgu spēlētāju šās stratēģijas nākotnes izstrādē. Paldies! Bekarkungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Mums ir dažas neprecizitātes ar grozījumiem. Uh, kur mums nav vienprātības, bet mēs gribētu par to vēl padiskutēt. Ir daži grozījumi, ko nevaram pieņemt šajā formulējumā, un mēs gribam pāraudzīties, vai būtu kaut kādas iespējas vēl šo to šeit iekļaut. Visā citādi, es domāju, tas viss ir atrisināms. Paldies. Jūta Steinruka. Paldies, Jūta Steinruka no sociāldemokrāta grupas. Jā, Paldies. Tas, ko Džīna Lamberta tikko teica, uh, ir uh, arī mūsu viedoklis, ir labs uh, projekts ar daudziem grozījumiem uzlabots. Arī mūsu grupai sociāla apstārbs un pilsoniskās sabiedrības uh, iesaistīšana, sociālais dialogs, bērnu apdzības apkarošana, nevienlīdzības apkarošana, tie visi ir svarīgi jautājumi un būtu šeit jāiekļauj. Mēs uzskatām, ka ļoti labi grozījumi nāk no zaļajiem un goe, tos mēs lielā mērā varam atbalstīt. Nedaudz mums ir iebildumi pret uh, tautas partijas un EKR grozījumiem. Uh, jo mūsuprāt birokrātijas samazināšana uzņēmumos uh, nedrīkst nozīmēt uh, um, darba ņēmēju uh, aizsardzības samazināšanu. Un tāpēc arī mēs pēc tā vērtēsim gala rezultātu. Ir arī tā, ka mūsu prioritātes jau iesniedzām iepriekšējā diskusijā, piemēram, rezultātu tabula attiecībā uz sociālajiem un nodarbinātības jautājumiem ir jāpadara obligāta, lai beidzot šie jautājumi būtu svarīgi. Mēs redzam aizvien biežāk, ka taupības politika Eiropā neiet roku rokā ar uh, jaunu labu darba vietu radīšanu. Nodarbinātības politika noteikti ir ļoti svarīga, bet arī sociālā attīstība Eiropā ir ļoti svarīga. Tā nedrīkst uh, uh nostāties uh, zemākā vietā. Arī Nabadzības apkarošana, īpaši bērnu nabadzības apkarošana Eiropā, mūsuprāt, ir ļoti būtisks mērķis. Visā citādi mēs ceram, ka gaidāmajās kompromisu sarunās mēs panāksim labus kompromisus. Thank you, ma Paldies, Makintājas kundze. Amen. Paldies, priekšsādātāji. Viena no lietām, ar kuru esmu neapmierināta šajā visā, ir tas, ka mēs jautājam, uzdodam ļoti tādus uh, vispārīgs jautājums. Un daži no mūsu uh, grozījumiem un Harkins kundzes grozījumiem ir bijuši um, tādi, ka mēs uzdodam jautājumus, nevis prasām piekrišanu. Manuprāt, ir daži sociāldemokrātu grozījumi, kas mūsu grupai nav pieņemami. Mēs uh, daudz runājām par Eiropas semestri. Uh, un es nedomāju, ka to vajadzētu iekļaut šajā mutiskajā jautājumā. Es, man tiešām žēl, ka jūtai nepatīk, ka mēs uzsveram barjeras darbvietu radīšanai, bet mums būs laiks vēl nākotnē par to daudz diskutēt. Un mēs arī vēlāk diskutēsim par veselību un drošību tad arī par to izteikšos. Un es gribētu uh, lūgt Gerikā kungu izteikties, bet ja jūs vēlaties to nākamajā kārtā darīt, tad tas arī ir pieņemami. Paldies! Paldies, Marina Hārkina no Alde grupas. Paldies, priekšsādātāji. Izteikšos ļoti īsi. Piekrīt Džīnai par nevienlīdzību. Pieaugoša nevienlīdzība gan dalībvalstīs, gan to starpā ir jāuzsver, un tas ir arī viens no maniem grozījumiem. Es uh, neiesniedzu uh, grozījums par NVO iesaisti, bet tas ir svarīgs punkts. Un viens zaļo grozījums, ka visi galvenie pieci mērķi ir jāsasniedz, uh, tas man arī ir atbalstāms. Un mums ir jāmin arī jautājums, kas ir saistīts ar šīm nedrošajām daļlaika darba vietām, un savos grozījumos es runāju par to, ka 40% jauniešu šobrīd strādā uz uh, nepilna uh, darba laika vai nedrošiem līmi, līgumiem. Un tas noteikti ietekmē sociālo situāciju Eiropas Savienībā, un tas te ir jāiekļauj. Visbeidzot, Viena no galvenajām problēmām, ar kur mēs varētu saskarties, manuprāt, ir tas, ko mēs eh, iekļaujam vai neiekļaujam aprēķinot deficītu. Ja iespējams, mums eh, jābūt radošiem, vismaz radošākiem nekā esam bijuši līdz šim. Paldies! Paldies! Un no goja grupas, ja nemaldos, Riņero Jankārī izteiksies. Vai ir Kāds cits no goe? No one from the group. Neviens no goja grupas nav šeit. Labi, tad uh, eh, FDD. Laura Agēra. Paldies, priekšsādātāji, dargie kolēģi. Raugoties uz šo rezolūcijas priekšlikumu, jāsaka, ka tur ir daudzi grozījumi iesniegti. Bet mēs tiekam ignorēti. Mēs strādājam mūsu pilsoņu labā un ar mums arī vajadzētu sadarboties. Mēs esam iesnieguši trīs grozījumus jo mēs apzināmies, ka netiek sasniegti 20-20-20 uh, stratēģijas mērķi, jo nodarbinātība netiek skatīta uh, vienmērīgi dalību valstīs. Piemēram, Itālijai ir milzīgs nodokļu sloks, un ja mums neizdosies uh, samazināt uh, slogu uz uzņēmumiem, uh, kam jārada darba vietas, tad mm, uzņēmumi neradīs darba vietas un uh, nevaram pat runāt par pētniecību un inovācijām. Vispirms ir jāsamazina nodokļu sloks. Mums ir 65% nodoklis uh, uh, darba faktoram, Mums ir jāraida viennozīmīgs signāls par to, ka Eiropā šeit jārīkojas vienoti, jāsamazina nodokļu slokts. Pretējā gadījumā nav iespējams radīt jaunas darba vietas un nav iespējams sasniegt 20-20-20 stratēģijas mērķus. Mūsu grozījumi arī ir vērsti šajā virzienā Ja radīsies jaunas darba vietas, tad uh, varēsim izmantot patiešām uh, jaunās tehnoloģijas un inovācijas un ieviest vidē draudzīgas uh, tehnoloģijas, bet ir jābūt pirmajam solim attiecībā uz nodokļu sloga samazināšanu. Citādi situācija ir bez izējas. Mūsu premjers uh, jau atkal šorīt eh, deva solījumus mēnešiem ilgi, viņš jau ir amatā, varbūt viņam vajadzētu uh, nedaudz atšķirīgi rīkoties. Daudz, kas ir solīts, bet nekas nav izdarīts, un runa ir arī par nodarbinātību. Jū. Paldies! Un tagad došu vārdu Maran Šētī kundzei. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ir trīs uh, punkti, par kuriem es gribētu runāt. Pirmais punkts ir uh, tas, ka esam atbildīgi par Eiropas sociālā fondu, un es arī, un es gribētu, lai Eiropas sociālais fonds uh, tiktu izmantots kā integrācijas Uh, avots uh, darba vietu radīšanai. Un mm, man liekas, ka nevajadzētu to jaukt ar struktūra fondiem. Atcerieties, ka valsts un valdību vadītāji vienkārši gribēja socia Eiropas sociālo fondu, uh, sa, uh, jaucot ar kohēzijas fondiem, to praktiski, nu, tā kā uh, izkliedēt. Otrs punkts - jauniešu nodarbinātība. Šī iniciatīva ir uh, tādā situācijā, ka mums uh, skarbi jādiskutē ar uh, padomi. Padome vienmēr raugās uz ietvaru, mēs to jau esam sen pabeiguši. Tas, ko mēs gaidām no dalībvalstīm, ir operacionāls rīcības programmas, un šeit mums jābūt ļoti prasīgiem šajā punktā. Un trešais. Uh, nepilndarba uh, dienas nodarbinātība un sarežģītas, uh, sarežģīta darba veikšana arī attiecībā uz uh, jauniešiem vajadzētu uh, runāt arī par sieviešu uh, situāciju. Sievietes krīzes laikā ir uh, nonākušas situācijā, kad tā strādā ar nedrošiem darba līgumiem un uh, sarežģītā situācijā, kā arī daļēji darba diena. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja ir Vēro kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze! esmu koordinātore tautas partijas vārdā iesniedzu grozījumus un it īpaši tie skar apvidus, kas ir attālināti, slikti piesaistīti infrastruktūrai, kuros ir ļoti nestabila ekonomiskā struktūra. Šādos attālinātos reģionos uh, vidējais bezdarba līmenis ir 34 līdz 50% jauniešu vidū. Ilgtermiņu bezdarnieku skaits ir negatīvus rekordus sasniedzis. Tur ir vislielākais ilgtermiņu bezdarnieku skaits šajos jomās. 300. 49. pants līgumā par Eiropas Savienības dalību nosaka nediskriminācijas principu attiecībā uz attālinātiem rajoniem. Un šādā izpratnē esam iesnieguši grozījums, ka šeit ir nepieciešama uh, vienlīdzība ar citiem reģioniem un dalību valstīm. Šos reģionus īpaši uh, jāatbalsta, lai sasniegtu strateģiskos mērķus 2020. gadam, tos īpaši jāveicina, lai sasniegtu līdzsvaru. Tagad uh, Manna kungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Runātāja no Itālijas uh, aprakstīja situāciju viņas valstī, norādījusi to, ka um, ir uh, augsti uzņēmuma nodokļi, viņai ir taisnība, bet to pašu varētu teikt francūži, jo uh, Francijā ir ļoti augsti nodokļi uzņēmējiem. Bet ko tas nozīmē mums Eiropas līmenī? Nu, pirmkārt ir nepieciešama izdevuma dalība valstīs, lai mēs redzētu, ka. Uh, Uh, ir iespēja darba vietām, un ja mēs gribam zināt, ko vairāk un varbūt attīstīt Eiropas kopējo ceļu, tad mums Eiropas uh, semestris jāpiepilda ar uh, saturu un dzīvi. Eiropas eh, semestrs, ja teiktu, ka tas nav nekas, kas mums ir nepieciešams, tas nebūtu pareizi. Mums ir nepieciešams Eiropas semestrs, bet šeit ir izteikti priekšlikumi, kas norāda uz to, ka tas ir jāpārstrādā. Gribu tikai norādīt uz to, ka daudzās dalībvalstīs eh, nemaz eh, nav zināms, kas ir Eiropas semestrs. Tā ir ideja pieņemta padomē, laba, nozīmīga, bet īstenošanas nav. Ko tad mēs gribam pārstrādāt? Mums kā parlamentam šeit. Uh, ir iespēja iesaistīties satura izstrādē. Ļoti maz laika ir, katreiz tas ir tāpat, un ja mēs nepārāk ātri reaģējam atzinumos, tad saka, jā, parlaments nav izteicis savu viedokli, bet tas tā nav. Mūs ir jāiesaista. Es vēl gribētu, lai mēs padomātu. Uh, astotais punkts attiecībā uz uh, 21 miljardu izlietošanu, ko IAO ir piešķīrusi. Es esmu priecīgs par 6 miljardiem kā pirmo soli. Citi runā par ļoti lielām summām, 21 miljardus un vairāk, un grib vēl uh, to paplašināt. Nu, tas tā nevar būt, jau runājot par naudu, ko mēs uh, sadalām. Ir nepieciešams teikt, uh, cik daudz uh, Uh, līdzekļi ir nepieciešams, kas ir bijis veiksmīgs, un tad precīzi naudu uh, piešķirt. Tas ir pirmais solis. Tātad pirmais solis pateikt, ka mēs gribam uh, naudu precīzi izmantot. Dažās dalībvalstīs 6 miljardi nemaz nav pieprasīta vēl, jo atbilstošās institūcijas vēl nav sadarbojušās. Tāda ir realitāte, un es domāju, ka sarunās par to ir jārunā. Un kopumā es domāju, ka ir svarīgi pateikt, ka mēs sociāli politiskā arī dosim savu ieguldījumu. Un sociālā politika tai būs tāda pati dimensija kā ekonomiskai. Tā tad ir jāsāk aktīvs darbs ar deputātiem, koordinātoriem, un mēs gribam teikt, jā, mēs vēlamies šo uh, līdzsvaru. Iespējas ir, un cilvēki gaida uh, uh, aktīvu darbību. Paldies tagad uh, Ježavetskas kundze. Zwrócić uwagę na zapisy dotyczące nieobligacyjnych. Priekšsēdētājs kundze, es gribētu runāt par to, ka mērķi nav saistoši attiecībā uz to cilvēku skaitu samazināšanu, kas atrodas grūtā situācijā. Mēs runājam par budžeta konsolidāciju, bezdarbs neizriet tikai no sarežģītās situācijas mums vajadzētu pasmietrēt to, ka līdzekļus jāizdod uh, saprātīgi un mērķorientēti. Un to, ko es gribētu noteikt, tas ir tas, ka uh, sociālas reformas ir nepieciešams uh, Eiropas konkurētspēja, Eiropas pretestības spēja ļoti nozīmīgs. Tagad par Tomasa Manna teikto. Daudz cilvēki nemaz nezin, kas ir Eiropas semestrs. Es uh, nesen izskatīju pētījuma rezultātus. Arī pašvaldības uh, nezina, kas ir e ES 2020. gada stratēģija, un mums tā ir jāīsteno. Tātad mums ir jādiskutē ar mūsu vēlētājiem. Uh, pilsoņiem jāiesaista pašvaldības un jāiesaka izlasīt dokumentus, kas ir sastādīti par šo tēmu. Paldies! Paldies! Tagad Benefai kungs. You, Madam Chairman. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka mums runājot par Eiropas 2020. gada stratēģiju jāsāk ar to, ka pirmo reizi uh, uh, daudzgad finanšu schēmas neto budžeta piešķīrums ir samazināts. Tātad šis budžeta apjoms ir samazināts, un Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijas mērķus nevar sasniegt, ja nav pienācīgi resursi tās ieviešanai. Tāpēc es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi censties panākt uh, DFS vidusposmu pārskatu un jāpārskata, cik daudz līdzekļus tad mēs uh, tērējam 2020. Uh, gada stratēģijas uh, sasniegšanai, jo pretējā gadījumā viss vienkārši dusmosies uz mums, jo mēs nespējam sasniegt tos mērķus, kurus izvērzām. Un Eiropas Savienība izskatīsies kā kāds, kas daudz sola, bet pietiekam daudz nesasniedz. Uh, Tas ir svarīgs aspekts, un uh, vēl es uzskatu, cenšoties atbildēt uh, tam, ko teica daudz kolēģi par jauniešu bezdarbu, kas tad uh, tiek darīts ar šo 6 miljārdu agrāku izmantošanu. Mums ir jāuzsver tas, ka dalībvalstīm ir pareizā veidā jāizmanto resursi, lai nauda netiktu izšķērdēta. No otras puses, uh, ir vajadzīgi, vajadzīgi resursi arī e, turpmākajiem gadiem pēc 2016. gada, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim atrisināt e, problēmu, jo e, to nevarēs atrisināt tikai ar stimuliem. Ir pilnībā jāpārdomā mūsu rūpniecības politika, jāveicina investīcijas un jārod radoši veidi, kā atbalstīt investīcijas Uh, un arī, protams, jāievēro deficīta mērķi, kas mums ir. Mēs, uh, mums ir jāveicina izaugsmu veicinoši pasākumi, lai varētu samazināt arī deficītu. Es esmu runājis par šiem jautājumiem, arī par grozījumiem, ceru, ka radīsim labus kompromisus un varēsim panākt līdzsvarot priekšlikumu, uh, kas tiešām eh, cenšas sasniegt 2020. gada mērķus, eh, un kā jau es teicu, šobrīd eh, mēs tikai runājam un neko nevaram sasniegt. To gaida pilsoņi no mums. Paldies! Lielas paldies! Sienkungs! Thanks, I... Paldies! Es gribēju tikai vēlreiz uzsvērt šo Uh, pamata jautājumu par, uh, par saistošiem mērķiem. Tas nav nekāds pārsteigums, ja nav obligāti mērķi sociālajā uh, jomā, ja tie ir nesaistoši, un tad cilvēki tos neuztver nopietni un netiek sasniegt. Ekonomikas pusē tur ir juridiskas sankcijas, tie ir saistoši mērķi, un tad skaidrs, ka tie tiek ievēroti. Tātad, lai arī cik garlaicīgi tas izklausītos, mums tas ir jāatkārto, līdz cilvēki citās institūcijās to sadzirdēs. Thank you, Mr. Paldies, Simon kungs. Es uh, nepareizi izrunāju pirms tam jūsu uzvārdu, izrunāju to zviedriski. Mārtiņa kungs, lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsētājs kundze, sākumā eh, par darba kārtību. Pēdējā sēdē runājot par šo dokumentu, jūs eh, runājat, ka tikai angļu valodā eh, un frakciju pārstāvju var iesniegt grozījums. Paldies, ka akceptējāt to, ka arī pie politiskām grupām nepiedaroši deputāti var iesniegt grozījumus un viņu uh, dzimtajās valodās. Diemžēl viss teksts ir angļu valodā un man jāsaka, ka nu, pārlasot šos grozījumus arī tos, eh, ko esam eh, iesnieguši. Bet, nu, katrā gadījumā paldies, ka jūs devāt iespējams eh, dot savus pienesums. Pārskatot šo dokumentu, īsti labi nepārvalda angļu valodu un redzu, ka jūs konstatējat, ka Eiropas 2020. gada mērķi nav sasniegti. Nu, visi atzīst, ka tas labi nedarbojas un tā vietā jūs runājat par bezdarbu un nabadzību, jauniešu bezdarbu un tā vietā, lai pievērstos tā saknēm, uz, uz, uz saknēm, kādēļ tas tā notiek Eiropā un pilnībā mainīt politiku 2020, jūs vēl pretrunīgākus uzdevums dodat dalībvalstīm, jūs nevienu brīdi nerunājat par globalizāciju, brīvā apmaiņu lielām finanšu kompanijām. Uh, vai arī neapšaubat nosūtīto darbinieku direktīvu, kas ir šīs, šī bezdarba un nabadzības avots. Mēs esam 20 grozījumus iesnieguši aptuveni, bet cik sapratu, saruna ar dažādiem runātājiem. Mēs būsim izslēgti no visiem kompromisiem, bet nu, es gribētu, lai mums, mums ļauts piedalīties diskusijās. E Visiem Eiropas parlamenta deputātiem ir tiesības iesniegt grozījumus, jebkurā komitejā. Tātad šis noteikti ir bijis kaut kāds pārpratums, kas attiec uz tulkojumiem. Mēs sākām ar angļu valodu, un pēc tam būs tulkojumi citās valodās, ja pareizi saprot sekretariāta sniegto informāciju. Paldies, un tagad uh, Gīrekas kungs. Jā, Zigaita, Frau Vorsitzne. Cienītā priekšsādātājas kundze, esmu EKR ēnu referents un paldies jums par šo veiksmīgu ziņojumu. Es jau skaidri norādīju, ka sociālā joma da rada darba vietas un jārunā par uh, Eiropas 2020. gada sociālajiem aspektiem. Eiropa tad radīs vairāk darba, kad vidus uh, šķīru vidēji uzņēmumi būs mūsu stiprākie uzņēmumi, tad mēs eh, būsim veiksmīgi pārobežu kontekstā, ja mums izdosies Eiropas iekšējo tirgu darbam radīt. Un būsim veiksmīgi tad, kad eh, varēsim samazināt birokrātisko slogu eh, mūsu vidējiem uzņēmumiem. 146 grozījumi un daudz ir saprātīgi un veiksmīgi mēs kā EKR frakcija tos atzinīgi vērtējam. Daži jāsaka, ka jāsaka, tie ir sociāli politiski, nu vienkārši tādi vārdi. Tas nav saistīts ar eh, Eiropas eh, ekonomisko spēju. Daudzās vietās redzu iespējas eh, saprātīgam, plašam darbam un labiem grozījumiem. Uh, tie, kas Antija Mekintājas kundz un arī mans grozījums ir izlasījis, sapratīs, ka mēs esam koncentrēti uz demografisko faktoru plašāku iesaisti un pozitīvu uzmanības uzņemš, uz, pievēršanu ģimenes uzņēmumiem un vidējiem uzņēmumiem. Ceram, ka jūs mūs atbalstīsiet un uh, esmu iepriecināts par konstruktīvu sarunu raundu nākošu ceturtdienu. Paldies! Thank you, Madam Sander. Paldies, Sanders kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu atzinīgi vērtēt tās iniciatīvas, kādas ir izteiktas nodarbinātības labā, arī jauniešu nodarbinātības labā, bet gribu arī teikt, ka ir ļoti būtiska lieta. Runāsim par ekonomiku, uzņēmumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem, lai mazie vidēji uzņēmumi Mums ir nepieciešama nākotnes attīstība. Es gribu akcentēt, runājot par ietvaru, būtu labi, ja tas nemainītos ik pēc pieciem gadiem, ir nepieciešama globāla pieeja piemērot sociālā jautājuma risinājumu. Ja mēs runājam, teiksim, par Francijas piemēru, uz to atsaucās daži kolēģi, jā, jāsaka, ka uzņēmēm tas tā ir tiešām problēma. Un noslēgumā gribu teikt, ka noteikumi, kā tiek pieņemti darbā cilvēki, ir iespējami arī izmantojot uzņēmumus. Un uzņēmumi bieži ir saistīti ar sa problēmām. Uh, sociālām uh, bāžām, uh, arī dažādiem finanšu slogiem un tāpat arī administratīvo slogu. Mazie vidēji uzņēmumi jāatbrīvo, viņiem ir jābūt mūsu darba centrā, un šādā izpratnē esmu iesniegusi grozījumus. Paldies! Thank you. I'll also give the floor. Paldies! Un došu vārdu Kostelo kungam, kurš pārstāv komisiju. Thank you very much. Paldies! Es eh, vēlētos eh, izteikt piezīmi par vienu no pantiem, par 15. punktu. Iespējams, ka tas eh, paskaidros kādu nozdoto jautājumu šaubām. Šis punkts runā par vienu konkrētu relatīvās nabadzības indikātoru kritēriju. Runiet par divām atšķirīgām lietām, un varbūt, ka manis teiktais varētu to nedaudz sīkāk izskaidrot. Visām dalību valstēm vajadzētu izmantot vienus un tos pašus nabadzības kritērijus. Atcerēsimies, ka e, dalību valstīm sākotnēji bija ļauts izvēlēties e, dažādus no, nabadzības kritērijus, nabadzības novēr, noteikšanas kritērijus, un eh, dalību valsts sākumā bija ļoti priecīgs par šo ideju, bet eh, tagad eh, Eiropas Savienībā ir grūti savilkt kopā statistiku, jo dažādās dalību valstīs tā ir dažāda. Bet ir arī cits tulkojums, interpretācija vienotam kritērijam relatīvajai nabadzībai, jo mēs jau domājām, ka, teiksim, Savienībai ir trīs dažādi kritēriji, un viens no tiem ir relatīvās nabadzības kritērijs. Un tāpēc vispār sākās šīs debatas par relatīvo nabadzību, jo relatīvajā nabadzībā ietilpst arī cilvēku piedarība sociālajai klasei. Protams, ka mēs varam izmantot dažādas kritērijas, un, piemēram, krīzes apstākļos nabadzība tā kā relatīvi samazinās, jo, piemēram, ja krīze galvenokārt skar visbagātākos sabiedrības slāņus vai vidusšķir, tad nabadzība relatīvi samazinās. Tāpēc mēs piedāvājam trīs dažādas kritērijas. Uh, Tātad vēlējos tikai pateikt, ka vairāki no šiem grozījumiem, protams, pieskarās šim kritērijam, un iespējams, ka mēs varētu pamainīt nedaudz tekstu, bet vēlējos tikai pateikt, ka šie dažādie jautājumi tiek izskatīti atsevišķi šajā punktā. Paldies! Prieksēdētāji, paldies! Paldies visiem, kuri piedalījās šajās debatēs. Tagad Ko darīsim? Koordinatoru sēdē izskatīsim kompromisa grozējumus, jo, kā jau šeit izskanēja, daudzi no grozījumiem skar vienu un to pašu jautājumu, un koordinatoru sēdē par to runāsim. Koordinatoru sēde ir paredzēta nākamnedēļ. Vēlētos vēlreiz visiem atgādināt, kā e, mutiskie jautājumi Mutiskie jautājumi, tiem ir ierobežojums 25 rindiņas. To vajadzētu atcerēties. Labi. Tad. Uh, balso. Now, we'll vote for the uh, Globalization Fund. Globalizācijas fonds pirmais. Uh, first, it's, uh... Vispirms uh, Balsosim par vēstuli, kuru nosūtīsim Andersena, Andersenam no īrijas. Un eh, tas attiecās uz globalizācijas izmantošanas fondu. Tagad eh, balsojam par vēstuli bez mutiskā grozījuma. Okay. Is it okay if we vote on the letter and the... Tātad balsojam par vēstuli un mutisko grozījumu. Okay, thank you. Paldies. Pieņemts. this one? Yeah, next item. Yeah, next item on the Sprider stores from Greece, also money from the... Nākamais um, Sprider stores no Grieķijas, arī par globalizācijas fonda naudas izmantošanu sākam balsot. Beidzam balsot. EPP ir divi balsotāji par daudz, vēl joprojām viens par daudz. Still one from the EPB group. EPP vēl joprojām viens par daudz. Tagad ir kārtībā. Pieņemts. Um, then we are on item 7, uh, the strategic Tagad septītais punkts - Eiropas Savienības strateģiskais satvars attiecībā uz drošību un veselības aizsardzību darbā. Also, uh... Pirmajam dod vārdu Bekera kungam šajā viedokļa apmaiņā, kurš runās uh, Kārkunga vietā. Lūdzu. Jā, Frau Vorsitzende, ich mēģinu. Paldies, priekšstādājas kundze. Es gribētu nogaidīt uh, notikumu attīstību, jo neesmu vēl daudz iepazinies tādēļ uh, kolēģi Štrein, Steinbruka uh, noteikti varēs uh, izsmeļošāk uzstāties. Um, tātad tagad Juta Steinbruka. Jā, es ceru, ka jūs esat ļoti entuziastiski mūsu skatījumā ietvars ir stipri vēlu sastādīts un arī pārāk uh, vājš. Akcija programma uh, ir daļa no uh, RIFIT un um, mēs saskaramies ar ļoti uh, dažādām nostājām. Be, uh, drošība darbietā nav administratīvs sloks, aptuveni 4000 cilvēki iet bojā. Uh, un 160 eh, tūkstoši cilvēki iet eh, bojā no eh, arodslimības sekām. Un mūsu skatījumā ļoti nozīmīgi pieprasījumi attiecībā uz veselību un drošība darba vietās e, ir ļoti nozīmīgi. E, mūsu partnerus ir jāiesaista, ir jābūt skaidrām definīcijām par to, kas ir arodslimības un uh, kas ir nelēms gadījumi darbā. Mums ir nepieciešams skaidrs ietvers. Un vēl gribu pievienot to, ka ir ļoti nozīmīgi, lai darbinieki, kas atklāja eh, trūkumus eh, darbietās, netika iekļauti melnos sarakstos gluži otrādi viņus ir jāaizsargā. Makintājas kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es um, uzteicu šo dažādo direktīvu pārskatīšanu par drošību darbā, un, protams, ka mums ir jāpārskata, vai direktīvās ierakstītais atbilst reālajai dzīvei. Vēlētos tomēr uzreiz pateikt, ka es nekad neakceptēšu darbā strādājošo aizsardzības kritēriju samazināšanu. Bet eh, ne tas, ne, ne tas ir tas, ko vēlējos pateikt. Uh, Ja mēs vēlamies samazināt birokrātiju, tad eh, mēs varam palielināt eh, izpildes līmeni. Es eh, pati esmu bijusi maza uzņēmuma īpašniece un patiesībā jūs vakarā, jūs strādājat visu dienu un vakarā jūs kļūstiet par grāmatvedi, jūs kļūstiet par juristu un vēl par daudzām citām profesijām. Un eh, tad pavisam viegli var pamatīt, pamanīt, ka likumdošanā ir gan robi, gan arī pretrunas. Un, eh, protams, ka lielam uzņēmumam ir iespējas noīrēt šos dažādos eh, profesiju veicējus, bet maziem uzņēmumiem tas tiešām ir sloks. Es domāju, ka tas tieši neļauj noteiktu uzņēmumu noteikti izmēru uzņēmumiem pieņem darbā strādājošos konkrētajās specialitātēs. Es uzskatu, ka dalību valstīm vajadzētu piemērot lielāku elastību riska novērē, novērtošanā un eh, tajā, kādus dokumentus vajadzētu pieprasīt eh, riska novērtēšanai. Piemēram, apvienotajā karalistē šī riska novērtēšana ir daudz vairāk saistīta ar praktisku rezultātu sasniegšanu un nevis tikai ar dokumentu un formulāru aizpildīšanu. Zinu, ka dažādās dalību valstīs tas darbojas dažādi, un tomēr, ja mēs vēlamies samazināt uh, birokrātiju, tad mums tiešām ir jāraugās, lai tas, ko mēs tomēr pieņemam, tiktu izpildīts. Uh, Nedomāju, ka šeit vajadzētu diskutēt par datumiem. Manuprāt, daudz vairāk jau jebkurai politikai vajadzētu būt vērstai uz tās izpildīšanas iespēju. Jā, mums ir jābūt mērtiecīgiem. Mēs eh, bieži vien šo mutisko jautājumu padarām par tādu kā Ziemassvētku atglīti, kur katrs, kam nav slinkums, tajā kaut ko piekarina klāt. Mums ir bijus, bijis eh, paša iniciatīvas ziņojums par asbestu un asbestozi, ir arī citi ziņojumi par eh, darba drošību. Ja mēs vēlamies eh, pavisam konkrētu atbildi no komisijas, tad mums ir jāuzdod pavisam konkrēti jautājumi, un es domāju, ka mūsu komitejai uz to arī vajadzētu tiekties. Prieksēdētāji, paldies, Harkins kundze! Paldies, prieksēdētājs kundze! Protams, pēdējo gadu laikā statistika rāda, ka situācija ir uzlabojusies, un tomēr mēs nevaram bezdarbībā sēdēt. Ir vēl joprojām pārāk daudz cilvēku, kuri iet bojā darba vietā. Skaitļi joprojām ir šokējoši. Pagājuši gada šis skaitlis un arī iepriekšējos ir bijis 400, un mums kaut kas ir jādara. Tātad jautājums ir pavisam konkrēts, ko darīt, lai situāciju uzlabotu konsultāciju procedūru, kuru komisija organizēja 13. gadā, un e, saņemtās atbildes pilnīgi skaidri parādīja, ka tieši MVU jūtas pārāk nospiesti no administratīvā sloga. Tāpēc domāju, ka tiešām mums vajadzētu paraudzīties, kā nodrošināt to, lai būtu ļoti augsta izpilde un izpildu griba un tomēr samazināt visu šo birokrātiju. Mums ir nepieciešami ekonomiski izdevīgi pasākumi. Iespējams, ka tam būs nepieciešams arī vadlīnijas vai padoms, un noteikti ir jāizstrādā arī adekvāti kritēriji riska novērtēšanai. Palīdzēsim mazajiem uzņēmumiem, lai nebūtu tā, ka katru reizi viņiem ritenis ir jāizgudro no jauna. Noteikti vajadzētu arī pieminēt to, ka Eiropas darba spēks noveco, līdz ar to arī varbūt eh, darba drošības apsvērumi ir citi nekā citos apstākļos. Statistisko datu savākšanas nozīmīgums ir liels, bet um, mēs nedrīkstam palielināt birokrātisko slogu, kā jau šeit izskanēja, īpaši tas attiecās MVU. Un visbeidzot, Ikvienā darba vietā ir gan darbinieki, gan arī administrācija, un ja starp šīm divām grupām ir izveidots veiksmīgs sociālais dialogs, tad jau mehānisms daudz ko sakārto pats. Līdz ar to konkrētajā darba vietā, ja ir labas attiecības starp strādājošajiem un administrāciju, riski samazinās. Tāpēc sociālais dialogs ir ļoti nozīmīgs prieksēdētāja, vai ir kāds, kurš vēlētos izteikties no goja grupas? Nē? Vai vēl ir kāds palicis no zaļo politiskās grupas? Lamberts kundze jau ir aizgājusi. she instead of. Okay, then we Labi, FDD politiskā grupa. Begins kundze, lūdzu. Prezidente. Bine, io sostengo la pozizione. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es uh, atbalstu iepriekšējās uh, runātājas uh, viedokli un gribētu atgādināt, ka MVU uh, Itālijā un uh, citur Eiropā praktiski nogrimst papīru slogā. Drošība un veselība ir pārāk svarīgas, lai to uh, tikai kā administratīvu uh, slogu aprakstītu. Runāju no savas pieredzes, biju uzņēmēji un cilvēku resursu uh, jomā darba laukā. Un man liekas, ka ir ļoti labi, ka ir mm, kopienas direktīvas, piemēram, jauni elementi, kas ievēro uh, stresa faktoru un uh, uzņēmumiem uzliek par uh, pienākumu tos uh, iekļaut. Tāpat jāsaka, ka šeit. Uh, saskaramies ar um, situāciju, ka tas tiek ievērots. Manā uzņēmumā tā darījām, bet Itālijā kopumā man liekas, ka tas tā nenotiek. Mazi uzņēmumi ļoti bieži mēģina izmantot uh, tiešsaistes uh, formulārus, bet īpaši mazos uzņēmumos stress ir lielāks faktors nekā lielos uzņēmumos, jo ir tik ļoti sarežģīti, uh, ja darba ņēmējs uh, iesniedz. Uh, sūdzību saskaroties ar šādām problēmām. Tādēļ mums ir jāizsaka saprātīgi prasi, saprātīgas prasības, kontaktējoties ar uzņēmumiem. Protams, no vienas puses jāievēro tas, tā, kāds ir tiesības darba ņēmējiem, bet no otras puses arī kā tiek noslogoti darba devēji. Ir jāatzīst to, ka darba ņēmējs, kam ir laba darba vīde, strādā efektīvāk. Paldies! Tagad nākošais runātais Simon Kungs. Paldies! Šeit izskanēja jautājums par to, kā samazināt MVU un mikro uzņēmumiem birokrātisko slogu. Protams, pārmēru birokrātiju vēlas samazināt tik viens uzņēmums, bet tieši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem tas var būt pietiekami traģiski. Iespējams, ka konkrētas eh, formulāra aizpildes lielam uzņēmumam neaizņem tik daudz laika un enerģijas kā mazam uzņēmumam, kurā strādā divi cilvēki. Tātad, eh, ja tas ir ģimenes uzņēmums, kāpēc visām formām un visiem papīriem ir jābūt tādiem pašiem kā lielam starptautiskam uzņēmumam. Runājot ar MVU pārstāvjiem, viņi pavisam skaidri vienmēr apgalvo, ka mēs jau sagaidām, ka mm, no mums tiek prasīts tas pats, kas no lieliem darba devējiem, bet nevienmēr tas izskan eh, labējā spārna teiktajā šeit. Uh, Līdz ar to mums ir jābūt pilnīgi skaidram, un tas ir jāieraksta arī protokolā, ka mēs nevaram piemērot divus dažādus noteikumus un pieprasot, lai darbā vai strādājušais strādā lielā vai mazā uzņēmumā, viņam būtu nodrošināta adekvāta veselības un dzīvības aizsardzība. Tagad pavisam īsi par citiem jautājumiem. Makintais kundze jau teica, ka kāpēc mums ir jāatgriežas pie asbestozes. Mums bija paša iniciatīvas ziņojums par šo jautājumu, bet šeit jau mēs runājam par stratēģiju. Tātad stratēģijā mēs eh, paredzam, ka tiks iekļauti arī citi jautājumi, un stratēģija parasti darbojās vairākus gadus. Tātad eh, mēs joprojām, mēs vēlamies eh, iekļaut šeit tos jautājumus, kas Piemēram, asbestoza katru gadu nogalina tūkstošiem cilvēku. Tātad, ja tas joprojām ir būtisks veselību degradējošs faktors, tad mums tas ir jāiekļauj šeit. Es uzskatu, ka mums ir jāizveido asbestozes slimnieku un mirušo reģistrs. Mums ir jāapmāca cilvēki, gan, da, gan darbinieki, gan darba devēji. Un ja mēs par to nerunāsim, tad kurš gan to darīs? Un ja mēs par to neiestāsimies, tad kas? karcinogēnās vielas, kur tās ir palikušas no šī ļoti svarīga, kur tās ir izudušas no šā svarīgā dokumenta. Un visbeidzot, atgriežoties pie MVU, atcerēsimies, ka piemēram celtniecības sektorā, kurā veselības un drošuma jautājumi ir ļoti svarīgi, un katru gadu celtniecības sektorā visā Eiropā bojāiet simtiem cilvēku ir ļoti bagāti, bagāti starptautiskie uzņēmumi, kur darbojās eh, centra, eh, kur darbojas starptautiskā līmenī, bet eh, viņi patiesībā nenodarbina nevienu. Viņiem ir apakšu uzņēmēji, kuros savukārt strādā tie, kuri ceļ, un, manuprāt, nebūtu adekvāti, ja šie te apakšu uzņēmēji ka jau uz tiem attiektos eh, mazo uzņēmumu noteikumi, kaut arī patiesībā šie apakšu uzņēmēji strādā milzīgos celtniecības projektos un ražo miljardiem eiro peļņu lielajiem virsuzņēmējiem. Priekšsēdētāja. Paldies, Raulinkungs, nākamais. Rolā. Eh, Paldies, priekšstādājs kundze, manā darba dzīvē Man bija iespēja uh, saskarties ar šo problēmu gan arodslimības, gan um, nelēmas gadījumu darbā, un tas dažādos sektoros. Tā tad piecas pārdomas. Um, no vienas puses stratēģija, ko uh, mēs izsakam, ir pārāk lēna ieviešanā. Jārēģē steidzami, un steidzami tas ir otrs uh, jautājums. Tas ir saistāts no vienas puses ar uh, humāno faktoru 4000 e, e, mirušo un 3 e, miljonu smagu nelaimes negaidīja saistīta ar žurnāliem skatījumiem darbā, bet arī ekonomiskās izmaksas, kas ir ārkārtīgi nozīmīgas, tas ļoti smagas skar uzņēmums un uh, valstu budžetus caur uh, sociālo drošības tīklu. Mēs varam būt tā apmierināti, ka, satis, ka statistika nedaudz samazinās, bet no otras puses um, ir izmaiņas darbā arī arotslimībās un nelaimes gadījumos. Ja mēs runājam par uh, darbībām, kas ir intelektuālāks un mazāk uh, veicams ar uh, rokām, tur ir maz fiziskāku uh, nelaimes gadījumu, bet uh, rodas jaunas slimības, nu no tādas kā, piemēram, izdegšana. Uh, un attīstās citas problēmas. Tāpat arī par produktiem runājot. Uzņēmumu darbinieki izmanto jaunas materiālus, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama harmonizācija, uzraudzība. Esmu pārsteigts, ja mēs runājam par uh, likumdošanu dažās valstīs, uh, dažās valstīs produktus uh, vērtē kā kancerogēns, un pēc pāris kilometriem citā valstī aiz robežas nē. Tātad četras galvenās domas, lai eh, mēs varētu virzīties uz priekšu eh, un samazināt nelaimes gadījumu, slimo un nāves gadījumu skaitu. Tā ir profilaks. Profilaks ir nozīmīga informācija, informācija un sociālais dialogs, kā arī kontroli. Runājot par kontroli, jārunā par diviem uh, aspektiem. Kontroli, lai respektētu noteikums, un MVU ļoti nozīmīgi ir arī tāpat ļoti maziem nozīmīgiem kontroli informācijas vadības ziņā. Bieži tikos ar uzņēmumiem, kas. Uh, riskēja uh, maksāt nespēju, uh, jo nesaprata, kas ir jāizmankā kā procedūra, lai aizstāvētu. Un, ja ir, teiksim, nāvs gadījums, uh, uh, apdrošināšana nemaksā, jo noteikumi nav ievērot, un uh, uzņēmums atrodas sarežģītā situācijā. Nākošais - vienkāršošana. Visi piekrīt uh, likumdošanas vienkāršošanai, bet tas nekad nevar notikt. Uh, samazinot efektivitāti, eh, samazinot drošību un eh, cilvēku veselības aizsardzību. Paldies! Uh, eh, Mr. Fontulis. Fontulis kungs, lūdzu jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Statistika bieži vien neatspoguļo realitāti pilnībā, runājot par drošību darba vietā. Un es gribētu īsi atsaukties uz savu valsti, jo daudzi eh, strādājošie strādā bez apdrošināšanas, un tad, kad eh, viņiem notiek nelaimes gadījums darbā, tas pat netiek klasificēts kā tāds. Tātad eh, ir ļoti svarīgi, lai visiem darba ņēmējiem būtu apdrošināšana un lai viņi varētu eh, veikt arī papildus pasākums, lai uzlabotu darba drošību. Paldies! Mazi uzņēmumi, ja kaut kas notiek ar viņu darbiniekiem, tā uh, uzņēmuma var būt katastrofa. Lieliem uzņēmumiem ir visa veida apdrošināšana un personāls, kas strādā pie šiem jautājumiem. Uh, Tātad tieši mazo uzņēmumu interesēs eh, ir strikti noteikumi šajā jomā. Tagad vārds komisijai, lūdzu. Legāla kungs. Thank you, but I don't... Paldies. Man nešķiet, ka šeit mums ir kaut kas, eh, komentējams, jo tas ir mutiskais jautājums, ko jūs gatavojat, un uz to atbildēs komisārs plenārsēdē. Rēgners kundze, es jums nedēvu vārdu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Tā ir, ka mēs šajā kreisajā stūrītī neesam tik viegli pamanāmi. Daudz, kas jau tika pateikts, un tāpēc tikai papildināšu prevenciju, informāciju, sociālais dialogs. Tas viss ir ļoti svarīgi, domājot par stratēģiju bet eh, vienreiz vēl gribētu to uzsvērt. Tad, kad mēs runājam par darba drošību un veselību darba vietā, mēs nerunājam par kaut kādiem uh, luksus jautājumiem, par uh, dekorācijām, šeit ir runa par fundamentālām, par pamatiesībām, un eh, šajā stratēģijā mums tas vienmēr ir jāpatur prātā. Šeit nav uh, runa par uh, eh, pretnostatījumu starp birokrātijas samazināšanu un drošību darbvietā. Tās ir tiesības, kas uh, pienākas visiem darbņēmējiem, vienalga, cik liels ir uzņēmums, kurā tas strādā. Un tā mums būtu jāņem kā, um, kā, kā sarkanais pavadiens šajā darbā. Un uh, ir arī tā, ka, um, piemēram, pirms dažiem gadiem um, mēs nevarējām iedomāties, ka būs tādi mazveikaliņi, uh, um, metro stācijās personālam jāstrādā tumsā visu laiku, sliktā um, gaisā, vai, piemēram, šie veikali, kur visi saldētie produkti ir, tur arī cilvēkiem visu laiku jāstrādā ļoti augstā ga gaisā. Ir tātad jaunas problēmas nākušas klāt. Un vēl šis piemērs, ko visi zin, bet tas, manuprāt, ir uh, jāatkārto pēc iespējas biežāk, piemēram, šī frizieru vienošanās. Uh, kas ir arī eh, kā paraugs citām profesijām. Un eh, Makintēras kundzei gribētu īpaši atgādināt, ka esmu runājusi ar eh, um, frizieriem, piemēram, arī no Anglijas, kuri paši saka, ka viņiem, kad ir runa par to, ka jāuzvelk cimdi, kā to ir vienojušies sociālajie partneri, Mums eh, tas nav eh, birokrātisks sloks, bet eh, tas ir tā kā uzlikt drošības jostu, iekāpjot automašīnā. Un šādiem pasākumiem vienmēr tur ir jāvienojas tiem, kuri pazīst šo, šīs jomas, un tie ir darbņēmēji, darbdevēji frizieru jomā, un viņiem vajadzētu ļaut izteikties, un nevis tikai vienkāršoti Uh, norādīt uz uh, rezultātiem, kā tas refit kontekstā bieži vien notiek. Tātad uh, atcerēsimies, ka šeit ir runa par pamattiesībām un nevajag norādīt vienmēr tikai uz problēmām. Thank you. Paldies, Regners kundze. Krasnotevska kungs. Ja chciałem tylko zwrócić na jeszcze jeden aspekt. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu norādīt uz vēl vienu aspektu. Tiek runāts par to, ka noteikumi ir pārāk sarežģīti un uh, darba devējiem tas nav īpaši ērti un vienkārši, bet tā ir dzīvē, ka ja uh, darba uh, noteikumi ir pārāk sarežģīti. Es nekad neesmu bijis darba devējs, vienmēr tikai darba ņēmējs, bet vienmēr esmu saskāries eh, ar eh, noteikumiem, eh, un man bija dažādi kursi, kas bija ļoti attālināti no reālās dzīves, un ja noteikumi ir pārāk sarežģīti, tad tie tieši nāk par sliktu darbu ņēmē, ņēmējiem. Kāpēc centrālajā un austruma Eiropā uh, ir tā, ka ja noteikumi ir pārāk sarežģīti un darba devējs tos negrib ievērot, tad tie vienkārši netiek ievēroti. Un tad vienkārši saka darbiniekiem, ai nu beidz, nevajag jau. Un tad var notikt negadījums. Un šādā situācijā tad zaudētāja ir darba ņēmēja, jo viņi nav ievērojuši noteikums, viņi nesaņem kompensāciju. Tātad noteikumu vienkāršošana līdz zināmam līmenim, lai uh, tie tiešām būtu piemērojami dzīvē, tas ir darbņēmēja interesēs. Mēs šeit runājam par mm, svarīgām lietām. Kāds kolēģis teica, ka daudzi darbaņēmēji pat nav sociāli apdrošināti, uh, Citās valstīs savukārt ir pārāk sažģīti noteikumi, kas tiek ignorēti, un eh, ja ir negadījums vai arodslimība, tad eh, vienkārši tiek konstatēts, ka darba ņēmējs eh, nav ievērojis darba drošības un veselības noteikumus. Tātad šeit nav runa par konfliktu starp interesēm darbņēmē vai darbdevēja pusē, bet uh, par skaidriem, nedaudz varbūt vienkāršotiem uh, noteikumiem, kas ir darbņēmē interesēs. Paldies! Mēs, kā politiķi, kā Eiropas parlaments, padomu komisija, mums nevajadzētu iedomāties, ka mēs kaut ko zinām vai varam labāk kā sociālie partneri, gan darbdevēji, gan darbņēmēji, kuri uh, visu šo jomu pazīst daudz labāk, un viņi daudz labāk zina, kādi uh, darba aizsardzības noteikumi ir nepieciešami, lai aizsargātu darbņēmējus, lai ievērotu pamatiesības, kā teica Evelīna Rēgnere. Ja ir vienošanās, uh, tad politiķi nedrīkst šīs vienošanās starp sociālajiem partneriem apšaubīt. Mums ir jāuzklausa tie, kuri šo jomu pārzina un kas pie tā visi ir strādājuši un dažiem tas ir nevis pārāk sarežģīti, bet eh, pārāk dārgi. Un eh, tad kolēģis jau teica, kāda tad ir ietekme uz visu sabiedrību, um, ja tiek atcelt šādi noteikumi, jo par to maksā visa sabiedrība. Darba ņēmēji, darba devē varbūt ietaupa, bet mums kā sabiedrībai ir daudz augstāki izdevumi. Tāpēc sociālo partneru vienošanās mēs nedrīkstam apšaubīt, uh, iznīdēt vienkārši birokrātijas samazināšanas vārdā. Es uzticos sociālajiem partneriem, viņu panāktajiem nolīgumiem, un es runāju arī savas politiskās grupas vārdā. Mums vienkārši ir jāatzīst, ka viņi paši to labāk zina. Thank you. Paldies. Tagad Dominiks Martāns. Merci, Madame le Président. Paldies, priekšsādātājs. Gribēju pievienoties tam, ko teica kolēģe, ja es raugos uz Franciju, darbņēmē ir ļoti aizsargāti, ir, tiek ievērot noteikumi ļoti labi, bet pastāv, piemēram, kuģu būvniecības vai būvniecības uzņēmumu Francijā, kas pieņem nosūtītos darbiniekus no citām valstīm, un tur tiek pievērot citi noteikumi. Un tāpēc vajadzētu um, harmonizēt noteikumus visā Eiropā, bet varbūt nepārāk augstus noteikumus. Tātad jānor, jārod tāds zelta vidusceļš, lai izvairītos no šo strādnieku eksploatācijas, jo citās Eiropas valstīs viņi bieži vien ir mazāk aizsargāti. Thank you for... Paldies par šiem uh, komentāriem. Šī bija mūsu pirmā viedokļu apmaiņa par šo mutiskā jautājuma projektu. un es to iesniegšu novembra otrajai plenārsēdes eh, sesijai eh, komitejas vārdā, un koordinātori parūpēsies par jūsu ieguldījumu iekļaušanu. Komentāri jāsūta sekretariātam ar katras politiskās uh, grupas koordinātoru starpniecību līdz oktobra 20. datumam 12. 20. oktobrs 12. ir pēdējais iesniegšanas termiņš. Paldies! Un tagad pāriesim pie nākamā viedokļu apmaiņas par mutisko jautājumu attiecībā uz vienāds attieksmes principu piemērošanu un teksta projekts 13. Eh, oktobrī visiem tika izsūtīts. Tas balstās uz eh, komisijas eh, ziņojumu par rasu vienlīdzības direktīvas un nodarbinātības vienlīdzības direktīvas piemērošanu. Došu vārdu Becker kungam, viņš var sākt. Jā, wir haben ihn um ja mūsu politiskajā grupā mums nav nekāda iebilduma pret uh, iesniegto dokumentu, un tāpēc uh, tikai izteikšu pozitīvu vērtējumu. Paldies! You, Paldies, Štēnrakas kundze! Jā, mēs arī uzskatām, ka pirmais teksta projekts ir ļoti labs. Šeit ir runa par divām ļoti svarīgām direktīvām, kuras steidzami ir jāīsteno dalību valstīs, un uh, mums īpaši svarīga ir labāka piemērošana, labāka īstenošana. Mums jānodrošina arī tas, lai cilvēki uz vietas pietiekam tiktu informēti par savām tiesībām, jo īpaši runājot par nodarbinātības vienlīdzības direktīvu. Tur mums kā komitejai ir aktīvi jādarbojas. Mums tiešām ir jāizdara arī spiediens uz dalību valstīm, lai uh, direktīva patiešām dalību valstīs tiktu īstenota, un tā mums ir tiešām būtiska prioritāte mūsu darbā šeit komitejā. Well, thank you. Paldies par šiem komentāriem. Un Te mēs rīkosimies līdzīgi kā ar otru uh, mutisko jautājumu, bet varbūt citi koordinātori grib kaut ko teikt. Harkins kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos ļoti īsi. Mēs arī atbalstām šo mutisko jautājumu. Varbūt uh, dažas nelielas izmaiņas. Jautājums, kur ir uh, runa par informētības trūkumu tur šo aspektu mēs atbalstām, kas attiecas uz datu vākšanu. Tur ir zināmas bāžas par datu vākšanas slogu, par to mums ir jādiskutē. Izlasot komisijas ziņojumu, šķiet, ka ir vajadzīgi pienācīgi un kvalitatīvi dati, lai nodrošinātu labu praksu dalību valstīs, jo īpaši, kad ir runa par netiešo diskrimināciju un arī uh, diskrimināciju pamatojoties uz vairākiem iemesliem. Par to mums vēl būtu jārunā, bet vispārīgi mēs uh, tiešām atbalstām šo mutisko jautājumu. Paldies! Un tagad došu vārdu Stīvens kungam no EKR. Lūdzu! Paldies! Uh, kolēģi, saka Stīvens kundze, es arī EKR grupas vārdā gribētu pilnībā atbalstīt šo ideju par mutisko jautājumu, bet iepriekšējā runātā jau norādīja, ka daži jautājumi vēl ir neatrisināti. Mēs eh, visās iniciatīvās, eh, ko uzņemas komisija, sagaidām, uh, arī to, ka mēs tiekam informēti, lai mēs varam uh, kontrolēt, vai um, nerodas uh, nejauši tāda negatīva ietekme, kas varbūt uh, nav pamanīta. Un mēs sagaidām no komisijas arī tādu konkrētāku rīcību, lai mēs uh, konkrētas atbildes varētu saņemt uz šiem jautājumiem. Uh, Tātad tādu konkrētāku, specifiskāku pieeju sagaidām, jo īpaši attiecībā uz labāku praktisku piemērošanu. Tas ir pārāk vispārīgi teikts. Un mēs gribētu aicināt šo formulējumu aizstāt ar tādu konkrētāku uh, formulējumu un lack of awareness, eh, informētības trūkums, tas arī ir pārāk vispārīgi teikts. Un tad par datu uh, vākšanu. Tas ir nepieciešams, lai varētu rīkoties konkrēti un diferencēt diskriminācijas iemeslus, piemēram, rasisms eh, un citi, arī invaliditāte. Uh, un nav uh, saprātīgi runāt tikai par diskrimināciju vispārīgi. Mums ir uh, jākonkretizē šie uh, iemesli, piemēram, reliģiskā piedarīga, in invaliditāte vai tie ir diskriminācijas iemesli, un tad jāpievēršas konkrēti arī invalīdu tiesību ANO konvencijai. Eiropas Savienība arī ir ratificējusi šo konvenciju, un tur tiek teikts, ka ja netiek veikti attiecīgi pasākumi invalīdiem, tad tā arī ir diskriminācija, bet tā tas nav rakstīts direktīvā. Tas ir jāiekļauj, jāņem vērā praktiskās sekas. Tā ir jāuzskata par diskrimināciju, un uh, šajā jautājumā labprāt uzklausītu Eiropas komisijas eh, komentāru par šo eh, konvenciju. Vai tas eh, tiks iekļauts šajā jautājumā? Es nosūtīšu savu jautājumu koordinatoriem, bet gribēju arī mutiski par to izteikties. Paldies, vai kāds šeit vēl pārstāv goja grupu? Nē. Tad kāds no zaļajiem varbūt grib izteikties? kurš šeit pārstāv zaļo grupu? Nē. FDD. Varbūt jūs gribat kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam vispārīgi varu teikt, ka mūsu politiskā grupa šo mutisko jautājumu atbalstīs, mēs to vēl iekšēji apspriedīsim un es varu arī uh, atbalstīt šo lūgumu, izteikties konkrētāk, bet vispārīgi mēs varam atbalstīt šo mutisko jautājumu. Martāna kungs. Merci, Paldies, priekšstādātājs kundze. Jā, visu, ko es uh, dzirdu, ir. Uh, nu, tāds ļoti skaidrs cīnīties pret rasismu. Visi tie, kas ir šeit zālē, ir par, bet es gribētu vērsties pie komisijas attiecībā uz šo sistēmu par pozitīvo uh, diskrimināciju, kas ir nost līdz ekstrēmam. Un esmu nobažījies, ka sarežģītos apstākļos, kas ir visās kopienas valstīs, šī pozitīvā diskriminācija var būt tulkota kā ārzemnieku uh, došanu priekšroku ārzemniekiem ļoti uzmanīgi izvērtējiet e, vārdus e, cilvēki, kas e, atrodas saržģītā situācijā savā valstī. Tas radīs splājas starp dažādām kopienām. Esiet uzmanīgi. Jā. Un paldies. Thank you. Is there... Paldies. paldies. Vai e, komisijas pārstāve ir šeit? Lūdzu, jums vārds. Komisija pieņem zināšanai visus izteiktos komentārus, un mēs attiecīgi sagatavosim komisijas atbildi. Tikai runājot par saprātīgu um, mājvietu, uh, Um, nakšņošanas vietu uh, invalīdiem, tas ir garantēts arī direktīvā, ne tikai konvencijā. Un kas attiec uz pozitīvo diskrimināciju, abas direktīvas ļauj darību valstīm īstenot pozitīvās diskriminācijas pasākums attiecībā uz diskriminētajām grupām, bet tas nav obligāts pienākums. Paldies! For... Paldies par šiem precizējumiem! Un tagad eh, pāriesim pie. Pieņemšanas 4. novembrī tas būs. Šis mutiskais jautājums tiks iesniegts komitejas vārdā, to darīs priekšsēdētāji novembra 2. plenārsēdē. Tas tiks skatīts. Līdzīgi kā iepriekšējais eh, mutiskais jautājums, ko minēju. Paldies par uh, uh, dalību. Nākamā sanāksme būs 4. Uh, novembrī. Nākamā komitejas sanāksme. Vai esam izdarījuši visu, kas mums bija jāizdara? Labi, paldies! Paldies par jūsu atbalstu!